Ladies and gentlemen, good morning. Dāmas un kungi, labrīt! Sirsnīgi sveicam jūs Ukrainas nedēļas noslēguma sesijā. Man ir liels prieks vadīt šo sēdi kopā ar Groismanu kungu, kurš runās šīs eh, darba sesijas noslēgumā un uh, viņam bija iespēja izteikties arī šī pasākuma sākumā. Es, man žēl, ka es vakar nevarēju piedalīties uh, sēdē vakar. Mums bija uh, skumīgs notikums īrijā, bērns, ko es apmeklēju vakar, un tāpēc varu piedalīties šodienas darba sesijā, bet, kā es saprotu, vakar jums Eh, bija ļoti interesantas, eh, informatīvas, eh, pieredzes bagātas darba sesijas, un es noteikti saņēmu pilnu informāciju par visiem sasniegtiem rezultātiem. Mēs esam izgājuši pārdomu, uzklausīšanas un kopīgas mācīšanās procesu. Esam nonākuši līdz brīdim, kad ir laiks prezentēt ieteikumus, lai tiem būtu zināma vērtība, ir jānotiek vairākām lietām. Svarīgākais ir tas, ka visi mūsu Ukrainas draugi un kolēģi, viņiem ir jāuzņemās pilna atbildība un eh, gudri tālāk jārīkojas. Un to nekādā veidā nevar uzskatīt par kaut kādu uzspiestu gribu no ārpuses. Tas var darboties tikai tad, ja cilvēki paši uz vietas to vēlas un dara. Un tas ir svarīgākais, lai šis eh, gars, ko mēs te redzējām, vērojām šeit šajā pasākumā, lai tas pats būtu arī Kievā, lai jūs varētu virzīties uz priekšu. Otrs elements ir sekojošs. Eiropas institūcijas, kas ir pilnīgi pārliecināts par šī pasākuma ieguldījumu un jēgu, tām arī ir, tā teikt, jāuzlādē atkal savas baterijas un jādomā par to, kā palīdzēt jums šajā transformāciju procesā, par ko jūs paši esat atbildīgi. Un tieši tāpēc būs ļoti interesanti šodien uzklausīt divus skatījumus no ārējās darbības dienesta un no Plenkoviča kunga no Eiropas parlamenta puses. Vēl viens pīlārs šajā pasākumā ir eh, ne tikai uh, šī politiskā puse, bet arī administratīvā puse, kas ir ļoti svarīgs ieteikumos, ieteikumu daļā. Tāpēc man ir uh, prieks redzēt Slezinskī kungu šeit, priekšā šodien, un vēlāk šī rīta gaitā mums uh, pievienosies arī Vēlas kungs, Eiropas parlamenta ģenerālsekretārs. Un uh, abas šīs personas uh, pārstāvot savus parlamentus, parakstījis līgumu par uh, kapacitātes stiprināšanu. Šis ir pirmais šāda tipa veida līgums, kas vispār tiek parakstīts šīs iestādes vēsturē. Un pēdējais pīlārs, un tagad es te griežos pie daudz plašākas publikas, visiem tiem apmeklētājiem, kas ir bijuši klāt pasākumu gaitā un arī tagad. Un tātad griežos pie visiem starptautiskajiem partneriem, vai nu tās būtu valstis, Nacionālajie parlamenti, nevalstiskās organizācijas fondi. Mums šī pasākuma ietvaros ir bijusi iespēja gūt ieskatu no cilvēkiem, kas ir Verhovnē radā strādājuši daudzus gadus, un mums ir nepieciešams mobilizēt spēkus to reformu veikšanai, kuras jūs uzsāksiet mājās Ukrainā. jo šī noteikti nebūs tāda vienkārša transformācija. Tā būs arī savas izmaksas, un mums nepieciešami, lai visi partneri, visas puses iesaistītos saskaņotā veidā, lai mēs nešķiestu resursus un uh, lai nepārklātos veiktais darbs. Tātad, lai mēs varētu gūt maksimālo pozitīvāko rezultātu tam, ko mēs visi vēlamies. Tātad tās ir manas eh, šī pasākuma mm, iesākuma piezīmes uzruna, un tagad mēs uzklausīsim eh, manis minētos runātājs dod vārdu Helgai Šmitei, kura ir Eiropas ārējās darbības eh, dienestas ģenerālsekretāra vietniece. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi! Man ir liels prieks būt šodien jūsu vidū, un es pirmām kārtām gribētu sveikt šīs Ukrainas nedēļas organizators. Un šī nedēļa pilnīgi neapšaubām ir stiprinājusi parlamentāro dimensiju attiecībās starp eh, Eiropas parlamentu un Ukrainu. Eh, notika ļoti dažādas debatas ar ļoti iespaidīgiem paneļu dalībniekiem, un dažkārt notika arī dažādas papildus sanāksmes, kas bija ļoti būtisks, un tas, manuprāt, ir palīdzējis radīt jaunas platformas, lai Eiropas Savienība un uh, Ukraina varētu turpināt stiprināt savas saiknes. Un tas ne tikai padziļina un paplašina mūsu kopīgo darba kārtību, bet tas rada arī tieši saikni ar mūsu pilsoņiem. Jūs šonadēļ jau esat pārunājuši jautājums eh, attiecībā uz tiesu sistēmas reformu, cīņu pret korupciju, valsts administrācijas reformu, decentralizāciju un vēl daudz citas lietas. Un tieši kā priekšstādātājs Koksungs nu pat teica, Ukrainai pašai ir jālēmi, kā tā tālāk rīkosies dzīvos, un jums, Ukrainas iedzīvotājiem, ir pilnībā jāuzņems atbildība par turpmākiem procesiem un jādara tas pēc sava saprāta un saprašana. Tieši tā mēs to uztveram ārējās darbības dienestā, jo reformas ir ārkārtīgi svarīgas, eh, lai nodrošinātu mm, tādu demokrātisku pārēju un eh, reformu procesu. Mēs zinām, ka šāds process ir ļoti sarežģīta lieta un eh, mums ir izstrādāta ceļa karta, ko jūs priekšsēdētāji iesniedzāt pēc sava radas apmeklējuma Es domāju, ka tas būs ļoti būtisks un augstvērtējams uh, devums un jūsu atbalsts uh, uh, Ukrainas radai un arī Ukrainai kā valstī. Mēs detalizēti izskatīsim šos ieteikumus un skatīsimies, kā mēs vislabāk varētu palīdzēt Ukrainai turpmākajā darbā. Kā Ukrainas nedēļas noris ir parādījusi, Ukraina ir ļoti būtisks partners Eiropas Savienībai mūsu austrumu kaimiņu attiecību policijā, um, austrumu partnerības uh, ietvaros. Un uh, mūsu uh, darbības plašākais satvers CNP arī ir bijis pēdējo gadu laikā. Tātad šī diferenciācija un atbildība par reformām, tas būs pamats šai tālākai politikai stabilizējot reģionu un uh, stabilizējot politisko un ekonomisko situāciju, tas viss būs uh, šo pasākumu pamatā. Mēs pozitīvi vērtējam Ukrainas uh, devumu konsultāciju procesā un ar cerībām raugamies uz tālākām diskusijām par priekšlikumu ieviešanu. Mūsu pieeja austrumu partnerībai turpinās balstīties, balstīties uz ļoti fokusētu darba kārtību un stiprinot mūsu partneru rīcības spēju. Mums ir jāvirz uz priekšu divpusējā at, attiecības, eh, bet tāpat laikā austrumu partnerības process jādara tāds visietvarošs un jāstrādā arī pie daudzpusējas sadarbības iesaistot eh, visus sešus partners. Ukrainas sabiedrība, eh, tāpat arī mm, visām pārējām partneru valstīm ir jāsajūt tāds taustāms rezultāts no šīs sadarbības. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams enerģiski un apņēmīgi darboties no visām pusēm. Lai virzītos uz priekšu nepieciešams, lai politiskie lēmumu pieņēmēji un rīcības veicēji strādātu kopā. Mēs šobrīd redzam, kādas pastāv atšķirības eh, valsts eh, mērogā, un ar to ir jātiek galā, lai Ukraina varētu virzīties uz priekšu procesā, ko tā ir uzsākusi pēdējo 14 mēnešu laikā. Eh, politiskās spēles un personīgas intereses tās nedrīkst būt svarīgākas par progresu plašā nozīmē. Un šai ziņā, es domāju, sanāksmes, kas mums notika, un vakariņas, kurās eh, vakar daži no mums piedalījās, tas viss bija ārkārtīgi būtisks devums. Un eh, mēs netīkstam zaudēt ātrumu, to es gribētu teikt. Eh, rādas lomu noteikti nevar par zem novērtēt, un parlamentam ir jāstrādā pie tā, lai tas būtu atbildīgs un lai veiktu nepieciešamās reformas, kas vajadzīgas, lai veiktu pārmaiņas. Gribu norādīt, Eiropas eh, Savienība, ārējā darbības dienests, augstā pārstāve, visi ir apņēmības pilni palīdzēt iet kopā ar Ukrainu šajās izmaiņās, un eh, jā, mēs tik tiešām esam vēlreiz uzlādējuši savus baterijas Ukraina, eh, gūsta labumu no dažādiem instrumentiem NP un Austrum dimensijas ietvaros, tirdzniecības līguma ietvaros, un tas ir līgums ar ko mēs vedām sarunas, par ko mēs vedām sarunas ar vairākām Ukrainas vadībām, un tagad mēs uzsākam provizorisku šī līguma īstenošanu. Lai izmantotu visas eh, iespējas, ko piedāvā šis nolīgums, Ukrainai ir jāvirzās tālāk šajā reformu ceļā. Mēs eh, tuvojamies arī vīzu liberalizācijas procesa beigām, un mēs zinām, cik tas ir svarīgi. Manuprāt, tas ir signāls, ko mēs visi šīs nedēļas laikā esam bieži dzirdējuši Ukrainas paveiktais un tas, ko Ukrainas vadītāji ir apņēmušies, tātad risināt vēl atlikušos pretkorupcijas jautājumus 2016. gada 1. ceturksnī, tas ļauj komisijai, um, ļaus komisijai decembrī nākt klajā ar pozitīvu ziņojumu. Uh, šogad veiktie soļi jau ir novērtēti un komisija jau izvērtē likumdošanas uh, priekšlikumu iespēju. Es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienība paliks apņēmības pilna sniegt atbalstu Ukrainai, runājot par drošību. Mums ir Eiropas Savienības konsultatīvā misija tur uz vietas ar um, atjauninātu mandātu, un viņi sniedz uh, strateģiskus um, konsultācijas un atbalstu nu, Ukrainai. Visai šajās jomās Eiropas Savienība ir gatava turpināt savu atbalstu Ukrainai. Bet vēlreiz un vēlreiz gribu uzsvērt, mēs nevaram aizstāt politisko vēlmi izmaiņām, kuras prasa jūsu pilsoņi, bet mēs jums palīdzēsim, būsim kopā ar jums šajā procesā, palīdzēsim, cik vien spēsim ar finansējumu, arī ar padomu, lai tas viss uh, realizētos. Mēs dažkārt dzirdam, ka NP un Austrum partnerība nav pietiekami mm, aizvirzījušās uz priekšu tādai valstī kā Ukrainai ar tās ambīcijām. Gribētu teikt, ka asociatīvais nolīgums un iekļaut arī tirdzniecības nolīgumu, tas dod Ukrainai iespēju kļūt par patiesu īsto Eiropeisku valsti ar pilnībā labi funkcionējušu valsts eh, administrāciju, tirgus ekonomiku un demokrātiskām institūcijām. Vīzu liberalizācijas darba plāna ietvaros mēs cerams Ukraiņiem drīz ļausim apmeklēt Eiropas Savienību bez uh, vīzas pieprasīšanas. Mm, tie nav mazsvarīgi elementi, un es domāju, ka tas eh, stiprinās mūsu kopības sajūtu. Arī vakar vakariņās kāds par to izteicās, un es domāju, ka tas bija tiešām ļoti tā labi pateikts. Protams, jāatsaucās arī uz eh, to, ka eh, pastāv grūtības Ukrainas attiecībās ar Krieviju tātad nelegālā Krīmas uh, aneksija un uh, situācija Ukrainas austrumu reģionā. Mēs uzskatām, ka nevar atgriezties uh, pie parastajām attiecībām Eiropas Savienības Krievijas attiecībās, kamēr netiks rasts ilgspējīgs risinājums šai minētajai krīzai. Un, ja jūs redzat, ka mēs turpinam šos ierobežojošos pasākums attiecībā uz Krieviju un turpinam atbalstīt Ukrainu un savus kaimiņus, tas skaidri demonstrē mūsu apņēmību šajā virzienā. Minskas nolīgumus ir pilnībā jāīsteno. Tas paliks kā tāds galvenais kritērijs un jānodrošina ārvalstu spēku iziešanu no Ukrainas un lai Ukraina varētu pilnībā atkal kontrolēt savas robežas. Gribētu uzsvērt, ka visām pusēm jāiesaistās pilnīgā īstenošanā. Es zinu, ka ir grūti virzīties uz priekšu politiskā ziņā un panākt kompromisus, kad eh, notiek eh, nepārtraukt pamieru pārkāpumi, bet Minskas līgumi ir labākā iespēja atjaunot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Tieši tāpēc mēs eh, turpinam aicināt Ukrainu strādāt pēc iespējas vairāk no savas puses Neviens nedrīkstētu spēt eh, vēlāk teikt, ka Ukraina nedarīja visu iespējamo, lai, nepan, lai panāktu mierīgu risinājumu. Attiecībā uz šo konfliktu mēs ļoti skaidri esam norādījuši un norādam, ka mēs saprotam tās milzīgās grūtības, ar ko saskaras Ukraina. Un tā ir lieta, ko es pati personīgi uzsveru, man šķiet, katrā dialogā, kas notiek ar trešajām valstīm, jo dažkārt tas uh, nav tā īsti izprast ārpus Eiropas Savienības. Bet vēlreiz gribu teikt, mēs griežamies pie Ukrainas un jums uzņemties atbildību un demonstrēt īstu līderu vadību. Bet pat, eh, ja Minskas līguma būs pilnībā īstenot, joprojām paliek Krimas un eh, Sevastopols jautājums. Un eh, pagājuši divi gadi ir pasliktinājusies cilvēktiesību situācija pussalā, Krimas pussalā, un tas rada ļoti lielas bažas mums. Nav nepieciešams atkārtot, ka Eiropas Savienība neatzīst uh, šo nelikumīgo Krimas aneksiju un turpinās uh, īstenot savu neatzīšanas politiku. Es zinu, ka Eiropas parlamentārieši un radas uh, parlamentārieši tiks piektajā sanāksmē Eironesti ietvaros, tā ir Austrum partnerības parlamentārā sadarbības dimensija, un tas būs svarīgs notikums atkal, lai veiktu apmaiņu parlamentārā līmenī un Eiropas parlamenta liktais fokus uz sadarbību ar Verhovnoju rādu, tas ir tāds labs piemērs mūsu padziļinātām attiecībām spēcīgs, labi funkcionējošs parlaments ir nepieciešams, lai Ukraina varētu attīstīties, un mēs vēlamies visi, lai Ukraina attīstītos un tā būtu veiksmīga. Tāpēc vēlam jums visiem veiksmi jūsu darbā, un paldies, ka uzklausījāt mani! Thank you very much indeed for that. Liels paldies par jūsu ieguldījumu un jūs tajā aptvērāt uh, ļoti daudzus jautājumus. Runājot par uh, reformu procesu, mani iedrošina jūsu teiktais par atbalstu šā procesa turpināšanai. Un eh, mēs eh, dodam ieteikumus, mēs neīstenojam Ukrainas politiku, bet ir svarīgi mm, neapstāties un virzīties uz priekšu. Es atvainojos Semerāka kungam, kuru nestādīju jums priekšā. Viņš došu viņam vārdu vēlāk, un tagad uh, vārds Andrejam Plēnkovičam, kurš ir līdzpriekšādētājs kopā ar Semeraka kungu. Un uh, Plēnkoviča kungs mūs iepazīstinās ar savu skatījumu un Eiropas parlamenta skatījumu uz šīm attiecībām un runās par mūsu novērtējumu ziņojumu. Paldies, priekšstādātāji Koks, pateicos Verhovnas Rādas priekšstādātājām, pateicos Šmits kundzei, kura runāja par attiec attiecībām ar Ukrainu un par galveniem uzdevumiem. Un uh, godātie radas deputāti, godātie Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu deputāti. Zālē ir arī mani priekšgājēji Sīvēts kungs un Koval kungs un e, visi tie, kas e, pauž interesi par šo pasākumu. Gan e, mūsu institūcijai, gan valsts emancipācijai, gan tās uh, nozīmēja Eiropas un globālajā drošībā. Ļoti svarīgi ir paust Eiropas solidaritāti ar valsti, kura skaidri ir izvirz, izraudzījusies savu ceļu virzībā uz Eiropu vakardien un aizvakardien, kad mums notika dialogs, nu vakar augsta līmeņa dialogs. Ir ļoti svarīgi, ka varēja notikt viedokļa apmaiņas starp deputātiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ekspertiem. Tāpat uh, tas viss radīja tādu uh, ļoti uh, Uh, auglīgu gaisotni viedokļu apmaiņai uh, gan starp uh, Eiropas parlamentu un Ukrainas deputātiem, gan arī Ukrainas deputātiem savā starpā. Labākā pieredze, kāda ir uzkrāta Eiropas parlamentā, dalībvalsts parlamentos, Ukrainas parlamentā, ir uh, tā, tā vērta, lai mēs uh, organizētu pieredzes apmaiņu. Un tas arī notika pēdējo divu dienu laikā. Es esmu arī sagatavojis uh, dokumentu, gatavojoties šim pasākumam balstoties uz izvērtēšanas misijas secinājumiem Pata Koksa vadībā. Tāpat mēs ņēmām vērā mūsu Ukrainas sarunu partneru teikto un ir izstrādāti 52 ieteikumi, lai varētu nodrošināt Uh, kopīgu atbildību par šo procesu. Tas ir kopīgs pasākums, tas nav tikai kaut kāds Eiropas Savienības pasākums vai kaut kas, kas tiek darīts ārpus Eiropas Savienības, bet uh, tā ir, uh, tas ir kopīgs darbs, kopīgi uzkrāta pieredze par to, kā virzīties uz priekšu Un kā priekšsēdētais Groismans saka, pārveidojot Verhovna rada par mūsdienīgu parlamentu. Un viens ļoti būtisks elements ir tāds, ka šīs, šie ieteikumi ir ne tikai uzrakstīti uz papīra, bet tie ir saistīti ar mūsu gatavību sniegt atbilstošu finansējumu to īstenošanai. Tātad, ja ir paredzēts konkrēts pasākums, kas iekļaujas konkrētā ceļa kartē, tad ir demokrātijas atbalsta direktorāta pārziņā atbilstošs tieši paredzēts, ka Ukraina būs mūsu darba kārtībā. Un es domāju, ka šīs uh, Ukrainas nedēļas uh, uh īstenošanas uh, pasākumiem ir jāturpinās līdz pat mūsu sasākumu beigām uh, tiešā sadarbībā starp mūsu parlamentiem. Protams, galvenā politiskā atbildība uh, gulstas uz uh, uh Ukrainas parlamenta uh, vadītāja un uh, komisiju un citu uh, parlamentu deputātu pleciem Ukrainā. Ja mēs runājam par kaimiņu attiecību un paplašināšanās procesu un politiku, tad uh, Nav šaubu, ka eh, tiks īstenota šī potenciāla veidošanas eh, programma, un tas notiks elastīgā un eh, veidā. Un es pieskaršos šīm augsta līmeņa darba grupām. Pirmais temats bija sada, attiecības starp likumdevējiem un izpildu varu. Uh, še, šajā tikšanās reizē piedalījās priekšstādātājs Būzeks, kurš ir liels Ukrainas draugs. Un mēs centāmies uh, noskaidrot, kā pastiprināt, īstenot koordinācijas starp parlamentu un uh, izpildvāru, teiksim, noslēdzot starp iestāžu nolīgumu, starp uh, radu un ministru padomi, tā kā balstoties uz mūsu piemēru, kad tiek noslēgts šāds starp iestāžu nolīgums starp parlamentu un komisiju. Tāpat par to, kā sagatavot likumdošanas procesu, kā skaidrot, kādam nolūkam konkrēts tiesību akts tiek veidots. Un šeit ir vesels, vesela virkne fāžu. Tātad jāsagatavo zaļās grāmatas, baltās grāmatas paziņojumi, lai visas puses būtu iesaistītas šajā uh, procesā, identificējot dažādas likumdošanas priekšlikumus, tāpat jāveic ietekmes novērtējums, lai būtu skaidrs, kā eh, būs likuma ietekme eh, gan institucionālā, gan finansiālā kontekstā un kādas korekcijas var būt nepieciešamas. Eiropas parlaments var arī palīdzēt stiprināt Verhovnas rādas komitejas gan likumdošanas jomā, gan eh, izpildvaras kontroles jomā. Uh, Tad tas tiktu panākt stiprinot sadarbību starp abu institūciju komitejām. Mūsu parlamentu komitejas, komiteju pārstāvji ir apmeklējuši Ukrainas parlamentu. Pagājušajā gadā es pats esmu četrās, piecās šādās vizītēs piedalījies. Un tādējādi mums varētu notikt pieredzes apmaiņa rumā, runājot par uh, komiteju skaitu, tas ir jūsu ziņā. Jums ir 28 komiteja, šobrīd mums ir 20, bet arī šeit saskaņošana varētu nākt par labu. Mēs varam organizēt virkni semināru Briselē vai Kijevā tuvāko mēnešu laikā, uh, lai organizētu pieredzes apmaiņu. Runājot par uh, parlamentu lomu budžeta ciklā. Jūs esat uh, uzklausījuši dažus mūsu deputātus, kas ikdienā strādā pie svarīgākajiem tiesību aktiem, un uh, mūsu parlamenta uh, pilnvarās ietilpst budžeta apstiprināšana. Un tas ir ļoti strukturēts process ar konkrētiem termiņiem, un šāds process nāk par labu, varētu nākt par labu ne tikai Ukrainai, bet arī dalību valstu parlamentiem, sagatavojoties uh, citiem aspektiem, kas saistīti ar ekonomikas pārvaldības Eiropas pusgada uh, ieviešanu, uh, lai īstenot asociācijas nolīgumu. Šeit varētu paredzēt ref referentu iecelšanas procesu par konkrētiem jautājumiem. Atklātība, caurskatāmība, atbildība parlamentārajā pārstāvībā. Šeit mēs varam dot jums lielu atbalstu. Vēlāk, kad tiks parakstīta administratīvās, uh, at, administrat, administratīvās sadarbības nolīgums starp abu parlamentu ģenerālu sekretāriem. No mūsu puses tas būs Klaus Vēle. Tā, par, tāpat eh, svarīgi ir eh, stiprināt komunikācijas stratēģiju radai. Jūs eh, vakar mūsu vairāk ģenerāla direktori piedāvāja sadarbību šai jomā. Ļoti svarīgi ir uh, organizēt saziņu ar pilsoņiem divus gadus pēc Maidāna notikumiem, un tagad pusi uh, jūs parlamentu veido jaun ievēlēti deputāti, kuri nākuši no pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju vidus. Ir ļoti būtiski organizēt uh, sadarbību ar tā saucamo līdzdalības demokrātiju. Un uh, Ostaps uh, Semeraks arī to uh, ļoti ņem vērā, strādājot Kijevā, rīkojoties inklusīvi, iesaistot pilsoniskās sabiedrības, arotbiedrību pārstāvjus ir ļoti svarīgi nodrošināt atklātību, caurskatāmību, un šajā jomā uh, ir iespējams panākt ievērojams uzlabojumus. Uh, tāpat runājot par konkrē, kā izskatīt konkrētu pilsoņu iesniegumus un jautājumus, jūs varbūt varētu mācīties no mūsu parāga mums ir lūguma rakstu komiteja, kur pilsoņi var uh, iesniegt iesniegums un saņemt atbildi. Un varbūt šādu modeli rada varētu izvērtēt. Uh, prakse par to, uh, pieredze par to, kā saskaņot nacionālo likumdošanu ar Eiropas akī mēs vadījām vakar sanāksmi kopā ar Ostapu un divas valstis darījās, dalījās pieredzē par šo procesu, kas ir ļoti būtisks Ukrainai par akī pārņemšanas ceļa karti. Rakī ietver Eiropas Savienības primāros un sekundāros tiesību aktus un arī e, vairāk nekā 60 gados uzkrāto judikatūru. Šis ir ļoti vērienīgs uzdevums bet ir valstis, kuras pēdējo gadu laikā ir veikušas šo procesu. Polijas pieredzi skaidroja Jāceks Saļuš Volskis un uh, Tombīnskis, tās uh, e, varbūt bija pats visliederīgākais. Uh, no kā mācīties, jo jums ir jau tieši kontakti izveidojušies. Tāpat Tāpat arī Horvātijas pieredze ir ļoti būtiska, jo tā ir uh, nesena pieredze. Mēs esam to paveikuši ar uh, aktīvu ministriju iesaistīšanos un parlamenta kontroli un arī milzīga apjoma tūkošanas darbu, jo ir bijis jāiztūko tūkstošiem tūkstošiem tiesību aktu jūsu valodā. Tas nozīmē, ka ir liels uh, darbs jāveic administratūrai un jā, administrācijas atvainojos un arī Eiropas Savienības institūcijām ir šīs process uh, jāvada jo uh, bieži vien nepietiek ar uh, datubāzēm internetā, bet Tāpat ir eh, jāraugās, lai netiktu iztulkots kaut kas tāds, kas vairs nav spēkā, un eh, tādēļ ir jāsadarbojas ar parlamenta, padomes, komisijas, tiesas tulkošanas nodaļām, un viss šis process ir jāpaveic saulaicīgi, un tādēļ arī sadarbība ir jāuzsāk saulaicīgi Uh, starp uh, Ukrainas varas iestādēm un uh, Eiropas komisiju. Runājot par likumdošanas harmonizācijas procesu, parlaments rūpīgi skatīsies uz diviem aspektiem. Pirmkārt, jūs nevarat vienkārši tā visus tiesību aktus apzīmogot, kā atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem jums ir jāstiprina institūciju uh, Uh, kompetence, it īpaši parlamenta darbinieku kompetence, ir nepieciešama kvalificēti juristi un citi speciālisti, kuri varētu izvērtēt, vai valdības piedāvāt ja tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā tie saska, sasauc ar citiem tiesību aktiem un vai tie atbilst akī. Šī, šis uh, pasākums ir ļoti būtisks un uh, jūs nedrīkstat pakļauties tā saucamajām uh, likumdošanas tsunami. Uh, manā valstī, piemēram, dažu gadu laikā vajadzēja pieņemt 718 uh, likumus un 1700 sekundāros tiesību aktus, un tādēļ ir nepieciešams kolēģu atbalsts attiecībā uz harmonizāciju un īstenošanu um, uh, un Eiropas lietu komisija radā ir galvenā koordinējošā komiteja un arī tā būtu jāstiprina. Mēs arī vienojāmies, ka uh, uh sanāksmēs, kas notiks Reiz gadā mēs sekosim uh, likumdošanas harmonizācijas procesam. Mēs izvērtēsim, kāds progress ir sasniegts. Par parlamentu un politisko partiju lomu varbūt šeit mēs varētu norādīt, ka mēs Ukrainas nedēļu varētu organizēt reizes sešos mēnešos un tādā veidā problēmu atrisināt, bet sistemātiskāk pieeja būtu stiprināt starppartiju dialogu, veidot eh, sadarbības ietvaru Eiropas līmenī starp eh, partijām. Un ja turpināt eh, pata koksa iesākto darbu, lai atrastu tos punktus, kur, kuros um, jūsu vidu valda uh, vienprātība. Tas uh, uh, palīdzētu veidot starppartiju dialogu un konsensus veidošanu. Un tagad daži vārdi noslēgumam. Bišais priekš, parlamenta priekšsēdētājs Kops pauda gatavību paust atbalstu un sniegt mm, atbalstu, palīdzību eh, turpākajā procesā. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs meklēsim adekvātas modalitātes eh, sadarbībai, kā to visu iekļaut eh, mūsu aktivitāšu pēcdarbā, varbūt vēlāk eh, kaut kad mēs atradīsim eh, mums pieņemamu datumu, kopīgi apmeklēsim Kijevu un pa to laiku ar mūsu kolēģu palīdzību. Un ņemot vērā jauno eh, sadarbības nolīgumu, izveidosim realistisku ceļakārti, kā taiskaitā priekšsēdētājs Groismans uzskata, kurā brīdī, kur aktivitāte būtu visnozīmīgākā. Un tagad daži noslēguma vārdi par dažiem politiskiem aspektiem. Šis ir politisks process, un mēs esam veidojuši kapacitātes būvēšanas ietvaru, bet es esmu konstatējis četrus būtiskākos elementus. Pirmkārt, politiskais briedums kolēģu vidū - gatavība turpināt iesāktās reformas, atvērtībā atbalstām no Eiropas komisijas, EADD, dalībvalstīm un parlamenta un saskatīt konkrētus labumus. Un no šī viedokļa tas, ko varam sagaidīt, un komisārs izteicās skaidri, vēl dažas detaļas, kuros jums ir jāpabeidz darbs tuvākajo nedēļu laikā. Un iespējams drīz komisijas priekšlikums iekļaut jūs eh, eh, vīzu atcelšanas sarakstā. Ja mēs eh, palīdzēsim atcelt daudzas no barjerām, tad daudz centienu, ar kuriem, kurus esam vērojuši pēdējo gadu laikā, tiks ir īstenoti. Otrkārt, mums ir Eh, vairāk jādara kopā ar mūsu vācu un franču kolēģiem Minskas eh, līguma ieviešanā, un arī mums ir jāpalīdz nodrošināt mierīgo reintegrāciju šobrīd okupētajām teritorijām. samierināšanās, mierveidošana, amnestija, decentralizācijas, sociālie transferi, rekonstrukcija, vēlēšana organizēšana, eh, vairāk iesaistīta kā SDP darbība, diplomātiski pasākumi, lai jūsu teritorija atkal pilnībā tiktu reintegrēta jūsu konstitucionālajā kārtībā. Šie, manuprāt, ir strateģiski e, būtiski jautājumi. Šeit es atsaucos uz, e, gan uz Krimu, gan uz Doņetsku, gan Luhansku. Tie ir būtiski jautājumi. Daudzi no šiem konkrētiem jautājumiem tikt īstenot arī caur parlamentāro asociatīvo komiteju, bet viens no būtiskiem vēstījumiem ir, ka viss visa hierarhija un politiskais spektrs no parlamenta tiktu iesaistīts vakardien, tiekoties eh, Ukrainas eh, politisko partiju frakciju vadītājiem ar parlamenta eh, līderiem bija unikāls pasākums. Tas parāda to, ka jūsu apziņa Eiropas projekta sakarā ir tik augsta, ka šobrīd mēs uh, Mums ir tikai jāstrādā vairāk, lai sasniegtu mūsu galveno mērķi tuvināt Ukrainu Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies, Plenkoviča kungs, par visām detaļām kuras jūs izklāstījāt, kas ir eh, cieši saistāmas ar ieteikumiem, un mēs cerīgi raugāmies uz turpāko darbību. Un tagad ar eh, prieku došu vārdu Ostapam Severam, kurš ir Verhovna Rāda delegācijas vadītājs. Paldies, priekšsādātāji! Es izmantošu iespēju runāt ukrāņu valodā. Šanu. Mm. Paldies, priekšsādātāji. Gudējumie deputāti. Pēdējo dienu notikumu Briselē ir ārkārtīgi svarīgi, un es vēlētos pateikties eh, Groismanu kungu, Verhovna rada priekšsēdētāju un Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Martinu Šulcu par šo iniciatīvu uzsākt šo misiju, kura ir ārkārtīgi svarīga nākotnes parlamentārajam darbam Ukrainā un parlamenta reformām, kā arī, lai e, pilsoniskā sabiedrība pieņemtu reformas. Tāpat arī es vēlētos pateikties e, e, patam Koksam par viņa veikumu, par viņa darbu vairāku mēnešu garumā Ukrainā un tas ir piemērs tam, kā e, šāds darbs ir organizējams un īstenojams. Tāpat esmu gandarīts par to faktu, ka pats koks varēja mūs piesaistīt šī, šajā ziņojuma sagatavošanas darbā. Ziņojumā nav iekļautas um, instruktīvu raksturu norādes par to, kas mums ir jādara, bet ir norādīts iespējas par to, ko mēs varētu veidot parlamentā un risinājums, ko mēs varētu, kas mums ir jāmeklē pašiem. Tāpat arī diskusijās ar kolēģi Andrei Plenkoviču. izkristalizējās fakts ka mēs esam gatavi šādam pašreformēšanās darbam. Esmu gandarīts, ka viena no ziņojuma prioritātēm ir Ukrainas likumdošanas harmonizēšana. Tā ir prioritāšu prioritāte šobrīd, un es ceru, ka mēs to varēsim padarīt par vadošo eh, prioritāti un visa integrācijas kustība, kas norit Ukrainā, kļuva iespējama kā tautas gribas izpausme, kas tika parādīta Maidanā un pieminot visas eh, zaudētās dzīvības, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mums ir iespēja šobrīd veidot jaunu valsti, un es aicinu visus partnerus maksimāli pātrināt darbu un aptvert to, ka mums nav tiesību uz sakāvi. Mums ir jāuzvar. Tas ir mūsu pienākums. Ļoti svarīgi ir tas, ka šobrīd mēs esam pusceļā, mēs esam veikuši analīzi, diskutējuši, bet līdz šim mēs neesam izveidojuši darba plānu. Mums nav skaidru konkrētu soļu, eh, pa kuriem iet, un es eh, uzskatu, kā parlamentu misija jāturpina, darba raksturs varētu būt mazliet atšķirīgs, un esmu gandarīts, ka eh, priekšsēdētājs ir paudis uh, savu vēlmi turpināt darbu ar Ukrainu. Es domāju, ka misijas mandāts ir jāturpina varbūt ar atšķirīgiem uzdevumiem un specifiku. Un es vēlētos to izrunāt kopīgi ar kolēģi Andreju Benklevi, eh, Plenkoviču paplašinātāju biroju sanāksmē. Šī asociācijas nolīgums kļūst pār ļoti nopietnu monitoringu instrumentu tam, kā tiek ieviest rekomendācijas un kā tiek īstenotas tās pārmaiņas, kuras mēs vēlētos. Un es gribētos vēlreiz pateikties Andrejam pār šo ļoti sirsnīgo uh, un raito darba organizāciju. Un es ceru, ka nākošajā reizē mēs varēsim diskutēt ne tikai par rekomendācijām, bet arī par konkrētiem rezultātiem un panākumiem mūsu parlamenta darbā, un mēs varēsim atskatīties atpakaļ eh, pagātnē tikai kā uz pagātni. Paldies! Thank you. Paldies, eh, Sebret kungs paldies jums un jūsu kolēģiem par jūsu devumu izvērtēt misijas darbu un pateicoties tam tik daudzas durvis Kievā, pie kurām mēs kalvējām, mums tāpat vērtas. Un tagad man ir tas prieks uzrunāt ģenerālu sekretāru Rus un lūgt viņus parakstīt dokumentu par administratīvas kapacitātes veidošanu. It īpaši es jūtos pagodināts būt klāt šorīt brīdī, kad šis ir pirmais šāda veida notikums Eiropas parlamentā kad tiek parakstīts šāds dokuments ar citu parlamentu. Un ja vēl kāds parlaments pasaulē ir tik būtisks, eh, mums tas, eh, tā ir Verhovna rādā. Džentlmeņi, kungi, varbūt klaus pirms parakstīšanas jūs teikt kādu vārdu, eh, un pēc tam mēs pāriesim pie dokumentu parakstīšanas. In fact, this is a... Paldies, uh, Koksa kungs, šis ir ārkārtīgi svarīgs moments, uh, nevis tikai tāpēc, ka mēs uh, šeit pavadījām ļoti labas semināru dienas, bet, kā jūs teicāt, šis ir tāds ļoti unikāls pasākums, notikums, kas nekad nav noticis, sadarbojoties ar kādu nacionālo parlamentu, bet, jebkurā gadījumā es vienmēr atcerēšos Eiropas Savienības karogus Maidanā, kas rādīja ne tikai, ka uh, Ukraina ir apņēmības pilna būt uh, kopā ar Eiropas Savienību, bet tas arī bija tāds uh, liels iedrošinājums mums pašiem, jo ļoti bieži mēs paši varam apmaldīties kādu jautājumu detaļās un sīkumos un redzēt to, cik fundamentāli svarīgs ir šāds jautājums, šāda lieta mūsu tik tuvā kaimiņu valstī. Tas ir tāds liels mm, veicinājums arī mums Tātad mēs gribam administīvi atbalstīt demokrātiju. Mums vakar notika ļoti labs debats ar visiem ģenerāldirektoriem no parlamentiem un ģenerālsekretāra kungu un ģenerālsekretāra vietniekiem. Mēs jau esam kon fokusējušies uz konkrētiem jautājumiem, uz komunikāciju, IT un citiem aspektiem, un tagad mēs ceram, ka šīs ļoti auglīgās debatas mēs izvērsīsim par tādu ilgu ilgtspējīgu, stabilu starp iestāžu sadarbību. Paldies! Paldies, uh, Vēls kungs, uh, Seržinski kungs. Pane prezident Kuks. Uh, paldies, priekšnādātāja Koks kungs. Vladimir Borisovičs, Plenkovičs kungs, Vēls kungs. Man ir eh, liels gods eh, Verhovnai Rāda vārdā parakstīt šo dokumentu. Mēs veicām ļoti eh, būtisku darbu. Un Koksa kungs veic kolosālu darbu, jo šis rīcības plāns ir ārkārtīgi svarīgs Ukrainai. Viņa veiktā analīze ir tas, ka norādīt mums uz mūsu problēmām un Tas tik tiešām ir bijis tāds ļoti pamatīgs darbs un ļoti veiksmīgs darbs. Šī ir pirmā reize, kad notiek šāda veida notikums, un mums ir jādara viss labākais, lai īstenot uh, šīs uh, rekomendācijas un rīcības plānu, un mums tik tiešām ir jānodrošina, lai tas uh, notiktu Ukrainā. Esmu pārliecināts, ka mūsu parlamentā mūsu sekretariāts varēs to veikt. Mums ir joprojām jāpārunā veselu virkni jautājumu. Mēs jau esam sākuši īstenot šīs rekomendācijas pirms šī līguma parakstīšanas, un esmu ļoti pateicīgs Vēlas kungam par to. Liels paldies! Paldies! Tad turpināsim ar parakstīšanu. Hold up the, the... Lūdzu, paceliet uz augšu un paturiet šos, eh, šo parakstīto dokumentu un nekautrējieties no kameras, saka Koks kungs. Wonderful, thank you. Brīnišķīgi, ļoti skaisti, paldies. Man ir eh, tas prieks dot tagad vārdu Groisman kungam, kurš eh, noslēgs šī rīta pasākumu. Un pirms es dodu viņam vārdu. Jāsaka, ka mani iespaidoja, iedvesmoja uh, Klaus Vēlas teiktais par Eiropas Savienības karogu 2003. gadā, kad man bija tā privilēģija būt uh, par priekšstādātāju šeit parlamentā. Es tiku uzaicināts uz Atēnām uh, runāt pasākumā. Tur līdzdarbojās desmit valstis, kas uh, papildināja Eiropas Savienības sastāvu, kas parakstīja līgums, un uh, Grieķijas prezidentūra aicināja izteikties katru, tātad katru no šo desmit valstu vadītājiem, un arī lūdzu izteikties uh, visu 15 um, Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvjiem, un tāpat arī uh, Eh, katras institūcijas pārstāvjiem, un tad šo runātāju skaits eh, palielinājās līdz 28, bija karsta pēcpusdiena, jūs varat iedomāties eh, šos apstākļus, tad, nu, jūs skaita 28, 27 palikuši, es biju kaut kur beigās, jo viņa Eiropas institūcijas pataupīja līdz pašām šī saraksta beigām, un es uzdevu sev jautājumu, ko tad var pateikt trīs minūtēs kad tu esi 27. 28 runātāju sarakstā, un par laimi lielākā daļa pētnieku un konsultantu un visi tie, kas runāja iepriekš, tie atsaucās uz uh, uh seno Grieķiju un demokrātijas uh, vērtībām, un es domāju, ko, lai es saku, ko es varētu pateikt par to, kas mūs vieno. Un es uh, biju uh, aicinājusi iepriekš saviem darbiniekiem meklēt informāciju, ko nozīmē Eiropas eh, Savienības karoks. Tas ir karoks, ko apstiprināja Eiropas padoma 50. gadu vidū. Un, lai palīdzētu viņiem izstrādāt karoga dizainu, viņi pieaicināja heraldikas ekspertus no vairākām valstīm, lai tie ierosinātu dažādus šī karoga iespējamos dizaina variantus. Un par lielu prieku sev es konstatēju, ka šis eh, dizains, ka to iesniedzis īrijas eh, galvenais heraldikas speciālists. Nu, es galīgi nemeklēju nekādu saikni ar īriju, kā īrijas parlamentu pārstāvis, bet es biju ļoti patīkami pārsteigts, šokēts par šādu atklājumu. Šis karoks eh, zilajā krāsā, zilā krāsa eh, atspoguļo ziemeļu puslodes debesis, un ziemeļu puslēdē mēs atrodamies. Aplis heraldikā nozīmē harmoniju. Zvaigznes ir uh, aicinājums uh, skatīties zvaigznēs mūsu ikdienas dzīvē un visiem sapņot uh, kopā. Un cipars 12 ir stundu skaits un mēnešu skaits gadā, tā tad šis nepārtrauktais cirkulārais ātrums un aplis, ko veido zvaigznes, tas nav noslēgts, bet tas ir vienmēr atvērts tiem, kas sapņo un vēlas būt tā sastāvdaļa. Un tāpēc es domāju, ka tas ir tiešām ļoti simboliski eh, raugoties uz šo karogu, domāt par to darbu, kas šodien ir paveikts. Domāju, ka kopā paveiktais, pateicoties Plenkoviča un viņa kolēģu iedvesmai, no vēlēšana novērošanas misijas pateicoties eh, prezidents Šulca līdera vadībai un eh, Groisman kunga centieniem Mēs esam veikuši tādu ļoti vienojošu darbu arī pašai eh, Ukrainas Verhovnai rādai. Es domāju, ka eh, parakstītais dokuments atspogļo to, ka šis process eh, nepiedara nevienam konkrēti, bet piedara mums visiem, un tas arī ir šis vienotības mērķis un jēga, un tā tā arī izpaudīsies Krievijā. Domāju, ka Eiropas parlamenta misijas loma ir uh, būt kā tādam mazam, bet spēcīgam ķīmiskam katalizatoram, tādai plašākai um, vienotības ķīmijai, ķīmijas reakcijai pašā Ukrainā. Bet, godīgi sakot, gribētu noslēgt uh, citējot uh, Žanu Monē, kā nekas nav iespējams bez eh, cilvēkiem un nekas nevar ilgt bez, bez institūcijām. Bet patiesībā ir tā, ja mums nebūtu tāda, tāda spēcīga individu līdervadības eh, pozīcijās, tad eh, šis process nevarētu sākties un to nevarētu institucionalizēt, kā tas tagad ir noticis. Un noslēdzot šo pasākumu un dodot vārdu noslēguma piezīmēm pēc šīs darba nedēļas, kas bija veltīta Ukrānai, es gribētu personīgi silti pateikties kolēģim, kas sēž man pa labi Groisman kungam par viņa vēlmi nodrošināt savu līderu vadību un atvērt durvis un uzņemt visus Verhovnajā radā, pateikties viņam par siltumu, ar kādu viņš mūs visus uzņēma. Es domāju, ka tikai nedaudz parlamenti pasaulē būtu gatavi šādu attieksmi, un es domāju, ka tas parāda jūsu lielo interesētību šādās transformācijās. Un vēl par Groismanu kunga līdervadību gribētu teikt, ka viņš nekādā gadījumā nevēlējās, lai tā būtu viņa reforma. Viņš ir gribējis, lai tas notiktu ar kopīgu enerģiju un kopīgu darbu, un tas, manuprāt, ir tāds liels ieguldījums no kāda cilvēka, kurš zina, ka līdervadība tas nav viena cilvēka process, bet uh, Eh, tur ir runa par mērķu izvirzīšanu un virzīšanos uz to sasniegšanu. Tātad paturot prātā no nu pat teikto, Groisman kungs, man ir ļoti liels prieks aicināt jūs tagad noslēgt eh, šo Ukrainas nedēļu Eiropas parlamentā. Дякую, вельмишановний. Eh, Paldies, godājumais priekšstādātāja Koks. Dargie kolēģi, man ir liels prieks un gods uzrunāt jūs šodien pēc trīs di dienu darba. Jau pagātnē mēs visi bijām uzkrājuši krietni pieredzi. Iniciatīva šim notikumam um, Ukrainas uh, nedēļē Eiropas parlamentā deva mums iespēju būvēt Eh, saziņas kanālus, kas nepastāvēja vēl līdz vakardienai. Mēs eh, daudz labāk tagad varam saprast viens otru. Eh, jums ir iespēja labāk izprast situāciju Ukrainā, un mums ir iespēja apvienot pūliņus un apzināties tos izaicinājumus, ar kuriem Ukraina saskar šodien. man varbūt nevajadzētu runāt pārāk gari, bet es vēlos pateikt, ko es izjūtu. Mūsu valsts saskaras ar nopietnām problēmām, raugoties no ārpuses. Šeit es runāju par drošību, par teritoriālo vienotību un arī par valsts līmeņu problēmām šeit ir un par ekonomiku, tieslietām, par uh, efektīva mehānisma, rad, mehānisma radīšana cīņā pret korupciju. Tas viss pieprasa no mums vienotu skatījumu uz to, kas ir jādara šobrīd, lai mēs varētu mainīt situāciju. Mums ir jānosaka tie uzdevumi, kas ir mūsu priekšā, mums ir jādiagnosticē tas, kas mums būtu jāmaina. Vairāk kārtīgi esmu uzsvērs to, ka Viena no lielākajām problēmām Ukrainā ir institucionālais vājums. Kā valdības institūcijas neņem vērā reālo situāciju. Mums ir jāsakārto tiesu sistēma, mums ir jāsakārto valdības institūcijas, mums ir jāveic reformas, decentralizācija, mums ir jātīst demokrātija. Bet šo reformu rezultāti ir atkarīgi no mūsu profesionalitātes, no mūsu spējas tās īstenot. Mēs dažkārt runājam par reformām, kas nav bijušas veiksmīgas, vai sabiedrība neizjūt šīs reformas, un sabiedrība ir vīlusies nevis tāpēc, ka šī reforma nav īstenot. Varbūt ir mums jāuzdod sev jautājums, vai mēs pareizi nospraudām savus mērķus, vai mēs pienācīgi rieģējām uz to, kas sabiedrībai ir vajadzīgs, vai mēs esam e, korekti un pareizi izpratuši krīzes izaicinājumus kā mēs varam atbrīvoties no vecās sistēmas un vecajiem noteikumiem. Tā ir e, problēma, kurai dažkārt tiek piedāvāt nepareizi risinājumi. Mūsu sistēmas kvalitatīvi trūkumi ir tie, ar kuriem nav mierā mūsu sabiedrība. Kas ir likumdošanas iestāde? Tai ir jāmaina uh, situācija gan izpildi, gan likumdošanas uh, jomā. Šim nolūkam mums ir jābūt kvalitatīviem, mūsdienīgiem. Mūsu paveiktais darbs kopā ar jums līdz ar uh, priekšsēdētāju Koksu, kopā ar Andreju Pleikoviču un kopā ar uh, parlamenta priekšsēdētāju Šulcu padomniekiem. Tas ir darbs, kas ir apvienojis Ukrainas deputātus un Eiropas eh, parlamenta deputātus. Šis darbs ir jāīsteno pienācīgi, lai visaugstākais likumdošanas, eh, visaugstākā likumdošanas iestāde spētu pienācīgi rieģēt uz risinājumiem, un parādīt to, kā mehānisms ir jāveido valstī, lai mēs varētu veidot demokrātiju. Mums ir jāveido mūsu valsts izpildvārā. Desmitiem gadu sistēma, kas tika izmantota, iespējams, nebija piemērota šiem izaicinājumiem. Mums ir jāpaveic mūsu likumdošanas un tiesiskā reforma, taču tā nedrīkst būt tikai reforma reformas dēļ mēs esam interesēti rezultātā, un tikai tad Ukraina varēs kļūt par modernu Eiropas valsti. Kāpēc es to saku? Mums ir labs darba plāns, bet šis darba plāns ir jāievieš pareizi. Un labi dzīvēt, tāpēc mums ir jādomā par kopīgu darbību plānu, lai ik viens varētu teikt, ka mums ir politiskā griba, lai mēs varētu rīkoties atbildīgi un padarīt šo plānu par īstenību. Un es no sirds ticu, ka ik viens Verhovna rādu eh, deputāts, ik viens eh, frakciju vadītājs spēs sastrādāties vienā komandā, lai palīdzētu īstenot reformas Ukrainas sabiedrības interesēs. Mēs atveram durvis, mēs atveram mūsu sirdis Eiropai. Mēs gribētu, lai jūs to izjūtat. Mēs runājam par bezvīzu režīmu. Mēs runājam par dzelzs priekškartam ir jākrīt. Nekas nedrīkst stāvēt mums ceļā. Ukrainai ir jāatgriežas Eiropas saimē. Eiropas kontinentā ir jāvalda mieram, nedrīkst būt kara, kā tas ir šobrīd vērojams Ukrainā, kad Ukraiņi ir pret Ukraiņiem. Un es vēlreiz gribu uzsvērt, ja kāds vēlas sacīt, kā Eiropa ir nogurus no Ukrainas. Priekšsēdētājs Šulcs vakar to norādīja, nē, Eiropas parlaments nav nogurus no Ukrainas. Nogurums ir vājums, un izaicinājumi prasa no mums būt stipriem. Tāpēc es ticu, ka mēs visi, ik viens Ukrainas parlamenta deputāts, visi darbinieki šodien var sacīt, ka mūsu lēmumi noteiks to, kā Ukraina izskatīsies nākotnē, kā šie lēmumi tiks pieņemti steigā vai pārdomāti, veidojot sistēmu, kur viss tiks uzlabots. Es izvēlos eh, šodien veidot spēcīgu, profesionāli, konkurētspējīgu komandu un no savas puses vēlos pateikties eh, Andriem Plekovičam, Eiropas parlamenta priekšstādātājiem Šulcam, patam Koksam, jūs īpaši esat paveicis lielu darbu. Es pat nevaru nosaukt to vienkārši par darbu. Jūs pats, eh, un mēs uzskatām, ka tas ir kaut kas daudz vairāk. Un šobrīd esmu pārliecināts, ka mums ir atkal jātiekas un kopīgi jāīsteno tie uzdevumi, kurus mēs esam sev nosprauduši. Es vēlos pateikties visiem saviem kolēģiem, es aicinu sadarbību un es ceru, ka kopā mēs visi gūsim panākumus. Esmu pārliecināts, ka tie uzdevumi, kas ir mūsu priekšā, ir svarīgi, un es domāju, tā būs ļoti laba tradīcija organizēt šādas tikšanās, runāt par darba kārtības punktiem, jo tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt kvalitatīvus un profesionālus lēmumus. Paldies! So that brings our session to a close. Līdz ar to mūsu uh, sanāksme noslēdzas un uh, tie daudz no mums dodas prom no Briseles un uh, visiem tiem, kas dodas ceļā, es vēlu uh, labu ceļavēju, lai dzīvo Ukrainā.